ziņojuma izskatīšanu sēs bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starp posma pārskatīšanu. Un dodu uzreiz vārdu Demesmakar kungam. Jūs esat referents, lūdzu, Demesmakar kungs. Dankjewel, voorzitter. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, bioloģiskā daudzveidība ir jābūt kā pamatam ilgspējīgai Eiropai. Neskatoties uz to, ka e dabai ir e milzīga vērtība, tieši bioloģiskai daudzveidībai ir īpaša loma. Katru sastais, e, katru sastā darba vieta ir atkarīga no bioloģiskā daudzveidības Eiropā bioloģiskās daudzveidības e, cena īstenībā ir daudz augstāka nekā vienkārši tirgus cena. Tā zaudēšana mums var izmaksāt miljardiem gadā. Bioloģiskās daudzveidības e, zaudēšana ir viens no lielākajiem globālajiem draudiem, ar kur mēs saskaramies. Mums ir jāīsteno ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija, bet mēs esam tālu no 2020. gada mērķa sasniegšanas. Neskaroties uz uh, cerību stariņiem, kas rāda, ka mērķi ir sasniedzami. Diemžēl progress ir neliels. 23% no sugām tikai ir labā stāvoklī. Bez papildu centieniem mēs atkārtosim to scenāriju, kas bija 2010. gadā, mēs e, ne, atkal neizpildīsim nospraustos mērķus 20. gadam. Tāpēc galvenā ziņa manā ziņojumā ir tas, ka mums ir nepieciešama politiskā griba. Uh, Mums ir nepieciešama labāka īstenošana, labāka uzraudzība, pārvaldība, labāka integrācija visām politikas jomām. Tas viss ir absolūti nepieciešams, lai mēs varētu iesaistīt arī visas interesētās puses, tā skaitā līdz pat iedzīvotājiem, katram iedzīvotājiem. Direktīvas ir ļoti svarīga daļa no šī stāsta. Mana nostāja par dabas direktīvu pārbaudīšanu ir skaidra. Tās nav jāpārskata. Tās ir pilnā apmērā jāīsteno. Pārskatīšana padarītu e, šo stratēģiju par nelīdzsvarotu un radītu neskaidrības periodu, kas nozīmētu, ka šie vidas politikas stūrakmeņi tiktu vaināti. Tāpat es uzskatu, ka tas nebūtu īsts risinājums, jo likumdošana pati par sevi nav problēma. Problēma ir nepilnīgā īstenošanā un pārvaldībā. Un es tā nedomāju viens. Vides komiteja atbalstīja praktiski vienbalsīgi manu ziņojumu, un es ļoti ceru un arī uzskatu, ka plenāra sesija, plenāra sēdē rīt Um, tiks saņemts plašs atbalsts. Tāpat vairāk kā pusmiljons uh, e, Eiropas iedzīvotāji pauduši savu, uh, pre, uh, savu nē pret direktīvu pārskatīšanu. Padom e, pauda atbalsti, atbalstu dib, dabas direktīvai. Uh, Un visbeidzot, eh, pārbaužu rezultāti, pirmie rezultāti parāda, ka vid, dabas direktīvas eh, darbojas efektīvi, ja tās tiek labi īstenots. Man ir piemērs. Komisāra Vela skungs. Mēs apmeklējām Antverpens ostu eh, pagājušajā nedēļā, un tur mēs redzējām abi, ka ekonomika un vidas aizsardzība, eh, pateicoties pareizi noteiktiem koridoriem, var iet roku rokā. Un otrā lielākā osta Eiropā ir spējusi aizsargāt eh, ap ostu esošos eh, riskam pakļautās dabas teritorijas gan flora, gan fauna, un tas parādā, ka mums ir jāuzstāj uz īstenošanas procesu uzlabošanu, nevis jāpārskat tiesību normas. Komisijai šeit ir ļoti svarīga loma. Īpaši tas attiecas uz tādu vadlīniju noteikšanu, kas nostiprinās labākās prakses, un komisijai ir arī jānodrošina kā šīs vadlīnijas tiek ņemtas vērā un atzītas. Es aicinu komisiju ieklausīties šajos signālos un izbeigt šo neskaidrības eh, situāciju. Mēs nevaram zaudēt vairāk laika, savādāk mēs nespēsim sasniegt 20. gada mērķus, un tad mums e, vienkārši nekas cits neatliek, kā īstenot eh, dabas direktīvas. Es ceru, ka komisija nāks e, klajā arī ar papildu iniciatīvām, inovatīvām iniciatīvām, lai apturētu bioloģiskā daudzveidības zaudējums. Piemēram, zaļās infrastruktūras gada paziņošanu vai citām iniciatīvām, kas e, neļautu zūst bioloģiskai daudzveidībai. Un kolēģi, tas nozīmē, ka eh, bioloģiskā daudzveidības zudums būs zudums arī ekonomikai un citām jomām. Šeit ir skarts arī nākotnes paauģu intereses. Es aicinu jūs aizsargāt vidi. Šobrīd es varu tikai pateikt paldies kolēģiem, ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo sadarbību ar mani. Man tas bija liels prieks un gods ar jums strādāt. Paldies! Un tagad vārds Velskungam. Lūdzu, komisārkungs. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie deputāti. Vispirms eh, vēlētos eh, no sirds pateikties referentam Markam Demismakaram par viņu sagatavoto ziņojumu. Godīgi runājot, eh, par Eiropas Savienības 2020. Eh, gada bioloģiskās daudzveidības mērķiem ir runāts daudz, un rītā ir paredzēts pieņemt konkrētu plānu, kas būs eh, būtisks dokuments eh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un socioekonomiskai attīstībai, kas savukārt ietekmē cilvēku labtur, labklājību. Un tomēr Dabīgo biotopu aizsardzība ir viss mūsu kapitāls, un es tiešām ceru, ka šis ziņojums ļaus mums ātrāk sasniegt 2020. gada mērķos ierakstītos bioloģiskās daudzveidības pasākumus. Tātad šeit eh, mēs runājam par vidustermiņu pārskatu, un šeit piekrīt Demes Makarkungam, ka šajā vidustermiņu pārskatā ir skaidrs, mēs mērķis nesasniegsim. Biodiversitāte, bi bioloģiskā daudzveidība samazinās, un tam ir nopietnas sekas. Nopietnas sekas, lai nodrošinātu pār, mūs ar pārtiku, lai nodrošinātu adekvātu socioekonomisko izaugsmi, un tam ir nopietnas un negatīvas sekas arī uz klimata izmaiņām un uz mūsu starptautisko apņemšanos izpildīšanu. Tajā skaitā arī nesen pieņemt tās eh, darbkārtības 2030 izpildē. Protams, komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai uh, nopietni izvērtētu parlamentu sagatavoto dokumentu par to, ko Eiropai vajadzētu darīt. Un tomēr šajā ietvarā visbūtiskākais ir stiprināt reālo noteikumu un mērķu izpildi reāli uz vietām. Mums e, īpaši vajag pievērst uzmanību Eiropas Savienības dabas aizsardzības likumdošanas īstenošanai dzīvē, tajā skaitā Natūra 2000 aizsardzības vietu izveidēji, īpaši uzmanību pievēršot jūras aizsargājumam te teritorijām un, kā jau teicu, vēl labākai Natūra 2000 vieta aizsardzībai. Dabas aizsardzības likumdošana šobrīd eh, ir eh, guvusi ļoti lielu iedzīvotāju atsaucību. Mēs runājam par pāri par pusmiljonu iedzīvotāju no visas Eiropas, kur izteica savu atbalstu tam, ka bioloģiskā daudzveidība ir būtiska. Un šeit eh, vēlētos pateikt, ka šādas vidustermiņa pārbaudas un vispār pārbaudas ir savu veidu spogulis, kas parāda, kā mēģinot sasniegt mūsu bioloģiskās daudzveidības mērķus, mēs stiprinam mūsu sabiedrību. Daudz varam runāt par resursu labāku izmantošanu, par parauga prakses apmaiņu, par visu ieinteresēto pušu iesaistīšanu. Tas viss ir jādara jā. Un tomēr vēlētos pateikt parlamentam, ka komisija ir gatava šīs pārbaudas rezultātus publiskot eh, mazliet vēlāk pavasarī un pēc tam eh, skatīties, kā tas tiek īstenots dzīvē mazliet vēlāk. Protams, bioloģiskā daudzveidība samazinās, bet ar mūsu pašu spēkiem vien nepietiks. Mums visiem ir jādod savartava, lai bioloģisko daudzveidību mēs stiprinātu. Pie tam tas attiecās ne tikai uz Natīra 2000 aizsargājumajām vietām, bet arī ārpus tām un eh, bioloģiskā daudzveidība. Ja tā būs, tad arī mums būs labāka dzīve. Eiropas Savienības bioloģiskās eh, daudzveidības aizsardzības stratēģija ir ļoti daudzveidīga, un eh, tas ietekmē daudz sabiedrības sfēras. Protams, neviens jau vairs nestrīdās par to, ka eh, dabas aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība ir svarīga ne tikai jiem, bet arī tam, ka tas eh, pozitīvi ietekmē socioekonomisko attīstību. Bet tas ir jāsaprot vēl labāk, vēl sīkāk, un tas ir jāsaprot arī lēmumu pieņēmējiem. Šajā vidustermiņa pārbaudas starposmu pārskatīšanā mēs esam iesaistījuši arī nozars un 80% eh, no visām Eiropas Savienības zemēm eh, kas ir lauksaimniecība izmantojamā zeme, bet um, uz jūras aizsargājamās teritorijas uz tām attiecās citi noteikumi. Bet bioloģiskās daudzveidības samazināšanās nenāks par labu nevienam paraugu prakses Eiropā ir sakrājies daudz, un 2020. Eh, gada bioloģiskās daudzveidības mērķi izpildēji šīs paraugu prakses apmaiņa ir svarīga. Eiropas Savienības eh, sugu eh, daudzveidības izpilde prasa reālu darbību dzīvē un eh, mēs esam gatavi darīt visu, lai apkarotu galveno bioloģiskās daudzveidības samazināšanās iemeslu Eiropā. Kā jūs ziniet, komisija iestājas par sugu saglabāšanu, un eh, mēs esam gatavi jums sniegt pārskatu par mūsu veikumu šā gada beigās. Un visbeidzot, visai zemeslodē ir jāsadodās rokās un mums tajā starpā ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai iestātos pret eh, zemeslodes bioloģiskās daudzveidības noplicināšanos. Un tas ir jāiekļaut dažādos starptautiskajos līgumos. Es tiešām ceru, ka 2020. gadā mēs redzēsim pozitīvu rezultātu, kas savukārt būs būtisks solis uz priekšu mūsu 2030. gada ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Eh, attīstības komisijas vārdā, komitejas vārdā Sebastija Kungs. Eh, viena minūte. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāra kungs, pateicos par jūsu darbu. Šis ziņojums ir ļoti tāds visaptvarošs un es gribētu sveikt attīstības komitejas kolēģus par šo ziņojumu, jo jāsaka, tajā ir iekļauts vissvarīgākie noteikumi, minēt arī par attīstības un sadarbības stratēģiju. Mums nekad nevajadzētu atbalstīt tādu ekonomisko darbību, kas iet pret bioloģiskās daudzvērtības saglabāšanu. Ir jāatbalsta, protams, lauku iedzīvotāji, bet Eh, tā darbība nav daudz, ilgspējīga, ja mēs nenodrošinam eh, bioloģisko daudzveidību un eh, ja nenodrošinam dažādu sugu saglabāšanu, nu, tā skaitā arī mm, cilvēku sugu ieskaistot, ieskaitot. Mums ir nepieciešama skaidra politika, kas nebūtu tikai uz patēriņu balstītā stratēģija. Tāpēc es gribētu aicināt jūs balsot par šo ziņojumu, ņemot vērā to, ka mēs e, varam bioloģisko daudzveidību padarīt par vienu no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad došu vārdu runātājiem no grupām. E, Linds Kungs pirmais uz pusotru minūti. Herr Kommissar, Frau Präsidentin komisāra kungs, priekšsarētājs kundze, godātie kolēģi, kolēģis, vēlos pateikties referentam par atvērto sadarbību. EPP grupa atbalsta parlamenta skaidro nostāju attiecībā uz stratēģijas starposmu pārskatīšanu kā EPP referents esmu pret šo direktīvu atvēršanu pārskatīšanai, nekritizēju tiesisko pamatu kā tādu, bet gan prasu politisko gribu no visām 28 dalību valstīm, lai tiktu uzlabota īstenošana. Mūsu pašiniciatīvas ziņojumam ir jākoncentrējas uz tieši starposmu pārskatīšanu, nevis uz eh, vēlmi pārklāt visu bioloģisko daudzveidību kā tādu. Tieši tādēļ EPP ir prasījusi virknī balsojumu pa daļām rītdienas balsojumā. Uzlabota bioloģiskā daudzveidība nozīmē, ka e, tas e, ne, nevar notikt neiesaistot lauksaimniekus. Tam visam ir jānotiek iesaistot visas ieinteresētās puses. Es uzskatu, ka nav pareizi tikko reformēto KLP jau nosodīt ir jādomā par iespējamiem pielāgojumiem. Nevienmēr tiesību akti ir vienīgais risinājums, kā šīs lietas risināt. Paldies! Aicinu ievērot uh, jūsu runas uh, laiku. Mēs jau esam iekavējuši sēdi. Kādenbachs kundze tagad divas minūtes. Priekšsarētājs kundze, komisāra kungs, divas ziņas. Pirmā, mums ir bioloģiskā daudzveidība nopietni jāvirza uz priekšu. Otrakārt ir skaidrs atzinums no Eiropas parlamenta, kas tiks apstiprināts rītdien balsojumā. Mums nevajag nekādu abu eh, šo direktīvu pārskatīšanu Mēs esam pārliecināti, ka piemēri skaidri parāda tur, kur īstenošana ir kārtībā, tur, kur viss tiek pareizi īstenots, šīs direktīvas rada ilgspējīgu bioloģisko daudzveidību. Visu atvērt un visu grozīt novedīs tikai pie negatīva efekta un neskaidrības. Komisār kungs, mēs jums sakam skaidri, mums vajadzīga bioloģiskā daudzveidība, bet mums noteikti nav vajadzīga tiesība aktu pārskatīšana. Mums vajag jūsu atbalstu komisijā, lai uzlabotu īstenošanu dalību valstīs un arī uzlabotu uzraudzību pār īstenošanu. Tā ir lielākā problēma, jo lielākā daļa dalību valstu daudzās jomās nedara to, ko solījusi. Un šeit mēs mēs tieši cenšamies strādāt ilgspējīgi. Bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīga. Mēs katru dienu zaudējam 150 sugas pasaulē. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs eh, saistam ar augsnes kvalitāti, ūdens kvalitāti, kas ir saistīts arī ar eko pakalpojumu um, eh, pieejamību Tāpēc ir e, skaidri jāpasaka, ka viss ir atkarīgs no e, direktīvu īstenošanas. Iedzīvotāji atbalsta bioloģisko daudzveidību. Mums ir tagad ir jāpiepilda e, šīs normas ar dzīvi, mums nav nepieciešama vienkāršošana, jo tas tikai rada neskaidrību un īstenībā situācija tikai pasliktina. Kopīgi mēs varēsim izpildīt savus mēķus līdz 2020. gadam. Paldies! Nākošā uh, Višņevskas uh, kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Nav nekādu šaubu, ka bioloģisko daudzveidību nepieciešams aizsargāt. Un Polija ir valsts, kurā ir ļoti bagāta bioloģiskā daudzveidība. Temesmākera kunga ziņojumā ļoti skaidri uzsvars likts uz eh, pagaidu stratēģijas radītajām problēmām, aizsargājot bioloģisko daudzveidību. Tāpat laikā eh, likumdošana par eh, slānekļa gāzi, ko ierosina zaļie, nu iet pārāk tālu. Ja mēs īstenosim šādu tiesisko regulējumu, tad nebūs iespējams vispār iegūt šo slānekļa gāzi. Polijai ir eh, jāpalielina tās energo neatkarība no Krievijas, un viens ceļš ir eh, izmantot slānekļa glāzi. Mēs to varam darīt, nebojājot, nekaitējot eh, bioloģiskai daudzveidībai, un nekādā gadījumā nedrīkst teikt, ka slānekļa gāzes iegūšana, frekings ir bīstamāks nekā jebkur cita cilvēku industriālā darbība. Paldies, Bērders kundze, uz divām minūtēm tagad. Paldies, šis vidustermiņa pārskats nav īsti skaidrs. Dalību valstīm ir jāintensificē centieni eh, īstenot eh, tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā, un atkal mums nav izdevies eh, izpildīt mērķus 2020. gadam, tāpat kā 10. gadam. Šai sakrībā mēs nevaram atkal pārskatīt likumdošanu, kuru mēs uzskatām par tādu kā zelta rokas grāmatu vidas aizsardzībā attiecībā uz putnu un uh, dzīvotņu aizsardzību. Runājot par Natūra 2000 uh, vietām, tūkstošiem vietu tiek aizsargāts Eiropas Savienībā, un šīs vietas ir uh, Tās dod 300 miljārdu eiro ekonomisko ieguvumu katru gadu. Direktīvu pārskatīšana tagad radītu tādu juridisko neskaidrību gadiem ilgi, un tas tālāk atvirzītu mūs no bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanas. Mēs zinām, ko mums vajag. Mums vajadzīga labāka īstenošana un uh, esošo likumu realizēšana. Jāaizsargā bioloģisko daudzveidību, un tam ir ekonomiska jēga. Ja mēs eh, neizpildīsim savus bioloģiskās daudzveidības mērķus, tad tas varētu izmaksāt 50 miljārdus gadā eh, zaudējumu zaudējumos, neņemot vērā to, kāds ir risks sagraujot biosfēru un uh, sagraujot uh, ekonomisko līdzsvaru. Mēs zinām, ka mums visiem sāk pietrūkst laika, un jūs no komisijas puses varētu kaut ko darīt, lai palīdzētu sasniegt šos 2020. gada mērķus. Vai jūs apņemsieties strādāt kopā ar padomu, lai nodrošinātu labāku tiesiskā regulējuma īstenošanu, nodrošinot bioloģisko daudzveidību? Mēs zinām, ka īstenošanas trūkums dalību valstīs ir smagākā problēma. Dalību valsts atsakās uzņemties savus pienākumus, tāpēc ir ārkārtīgi skumji, ka padomu šeit nav pārstāvēta, lai piedalītos debatēs. Vai jūs, komisāra kungs, nāksiet klajā, nekavējoties ar Eiropas Savienības tiesisko ietvaru vīdas inspekcijām un eh, piekļuvai taisnīgumam, lai mēs varētu aizsargāt reāli savu ļoti dārgo bioloģisko daudzveidību? Pilsoņi prasa labāks instruments, lai viņi varētu savas valdības turēt pie atbildības, un es eh, gribu aicināt jūs atbalstīt parlamentu un manis eh, ieskatēties soļi, ko jūs noteikti varat veikt, lai mēs sasniegtu šos mērķus. Paldies! Es nepieņemšu zilās kartītes jautājumus, jo esam ārkārtīgi viekojuši šo sēdi. Un vēl mums ir uh, viens minūtes runas pašās beigās tālāk. Uh, Boilēns kundzes viena minūte. Paldies, priekšsēdētā. Bioloģiskā daudzveidība Eiropā ir krīzē. Un uh, Eiropas komisijas vidustermiņa pārskats to atzīst. Nav panākts būtisks progress, lai mazinātu mūsu eko, ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības sagrautību. Uh, tikai viens no sešiem uh, mērķiem ir panācis kaut kādu produktu. Es uh, uzklausīju Vēlas uh, kungu un viņš kategoriski nav izslēdzis dabas direktīvu pārskatīšanu. Šīs direktīvas ir devušas būtisku ieguldījumu dzīvotņu aizsardzībā, un man ir liels prieks, ka šajā ziņojumā mēs skaidri esam nosprauduši, ka mēs iebilstam jebkādai šo direktīvu pārskatīšanai. Uh, Mēs zinām, ka tā ir īstenošana un šo re, direktīvu regulu realizēšana, kas uh, ir jāstiprina. Eiropas uh, parlaments uh, rīt pievienosies tiem pilsoņiem, kuri skaidri un gaiši ir norādījuši arī publiskos mm, konsultāciju procesā, ka ir jāaizsargā šos likums. Jautājums ir Vēliskungam, Vēliskungs, vai jūs mūs dzirdat un uzklausat? Paldies un uz pusotru minūtu Aukens kundze. Paldies. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies par šo labo ziņojumu. Godātais Evēlas kungs, godātais komisāra kungs. Ja kaut kas nav salūzis, tad lūdzu to nelabojiet. Es to pateicu angliski, un to jums tas saka viss, ne tikai es. Un šie smukie vārdi, kuros tas viss ir ietērts, kā tas ir jādara, vismaz mūsu ausīs tas izklausās kā draudi. Tātad jūs sakiet, kad ir brīnišķīga darba kārtība, un atkal tas viss būs kā ūdens smiltīs. Tas jau viss ir bijis iepriekšējos gados. Pietiek. Pietiek ar jaunām direktīvām, un beidzot eh, raugāties, lai tās tiek īstenotas dzīvē, un lai to īstenošana tiek kontrolēta. Uh, Visi pētījumi, visas pārbaudas rāda to, ka tās netiek īstenotas. Es zinu, ka e, komisija uz jums izdara spiedienu. Īstenībā man ir bail arī par Timermans darīto, bet e, mēs iestājāmies par jums, un es esmu pārliecināta, ka jūs un daba izdzīvos šajā grūtajā cīņā. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama adekvāta īstenošana, un visbeidzot es vēlētos piebilst, ka Orhūsas konvencija kurā arī nav īstenībā pilnībā e, realizēta dzīvē. Mums ir tik ļoti daudz e, dažādu instrumentu, lūdzu tos izmantosim un uzklausiet, uzklausiet mūs. Tā ir komisija, tā ir padoma un tie ir reģioni. Afronte, Afrontes kungs, lūdzu vienu minūtu. Paldies, e, prieksēdētājs kundze lielisks ziņojums. Es esmu strādājis kopā ar Demis Makaru kungu kā ēnu referents, un es tiešām vēlētos arī papildināt iepriekšēju runātāju teikto un pateikt to pašu, ka rezultāts ir ļoti, ļoti pozitīvs, un es ceru, ka rītdien mēs par šo pozitīvu rezultātu arī pozitīvi balsosim. Bet neskatoties to, ka parlaments šo ziņojumu pieņems ar lielu balsu vainākumu, tas jau nenozīmē, ka tas mums ļaus sasniegt 2020. gada izvirzītos mērķus. Neviens no sešiem sākumā izvirzītajiem mērķiem nav pat ne tuvu sasniegts. Un neskatoties uz visiem pūliņiem, mēs e, situāciju tikai pasliktinām. Dalību valstu uzdevums ir aizsargāt bioloģisko daudzveidību, bet kā to darīt? Tāpēc es griežos pie jums, komisāra kungs. Mēs e, tomēr īstenosim šo dzīvotņu direktīvu dzīvē. Nākamais e, Ajozo kundze pusotru minūti. Prieksēdētājs kundze, komisāra kungs. Spānijai, manai valstī, ir ļoti svarīga bioloģiskā daudzveidība, jo Spānijā ir ļoti daudz Natūra 2000 aizsardzības vietu. Un Spānija ir arī tā valsts, kurā ir visvairāk aizsargājamo jūras teritoriju. Patreizējā likumdošana ir ļoti laba, tai ir lielisks juridiskais pamatojums, un Spānija varbūt eh, vislielākajā mērā ir īstenojuši šīs direktīvas. Kā jau šeit izskanēja, likumdošana, kas ir pieņemta Eiropas Savienībā gadu gaitā, ir laba, bet tās īstenošana klibo. Ja jūs vēlaties jaunu likumdošanas aktu, tas, tas patiesībā būs solis atpakaļ. Nē, mums ir jāsaglabā patreizējā dabas aizsardzība, un komisija sadarbībā ar dalību valstīm, ceru, izstrādās skaidrs vadlīnijas, kā īstenot patreizējo likumdošanas normu kopumu. Piemērs. E, Spānijā mums varbūt būtu izdevies izvairīties no nopietnām problēmām ar uh, būtiskiem, eh, būtiskām lopu slimībām Ziemeļa Spānijā, prieksēdētāji. Paldies, eh, Briāno kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Bioloģiskā daudzveidība cieš cilvēku darbības rezultātā to ietekmē klimata izmaiņas, to ietekmē piesārņojums, pret to mums ir jācīnās. Jo bioloģiskā daudzveidība jau pati par sevi darba vietas neradīs, bet tās noplicināšanās darba vietas samazinās gan. Šeit daudz tik tika pieminēta um, Natura 2000 vietas, bet invazīvās svežzemju sugas ir aprēķināts maksā apmēram 8 miljārdus mūsu lauksaimniekiem. Un cik tas vēl maksā, lai cīnītos pret plūdiem un citām dabas katastrofām, kas patiesībā nav dabas katastrofas, bet cilvēku izraisītas. Uh, Tas ietekmē uh, turismu, tas ietekmē lauksaimniekus, tas ietekmē medniekus, zemniekus, un līdz ar to visām šīm nozarēm ir jādarbojas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Un eh, tas attiecās arī uz dažādām uh, jūras akvasistēmām un tā tālāk. Prieksēdētāji Gabrandī kungs, viena minūte. Yes, thank you, Madam Chair. Paldies, prieksēdētājs kundze pēc eh, iepriekš pieņemtās eh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģijas, kura izgāzās, es 12. gadā kļuvu par bioloģiskās daudzveidības stratēģijas eh, radītāju. Un toreiz mēs vienojāmies, ka tā izgāzties vairs nevar, un visas politiskās grupas, sākot no galē kreisajiem līdz galē labējiem, visas vienā balsī apgalvoja, tagad būs savādāk. Mēs zinām, ka ilgspējīga zivsaimniecības politika ir veiksmīgi izdevās, zivsaimniecība Eiropā ir veiksmīgāka, bet eh, kopīgās lauksaimniecības politikas atjaunošana tik veiksmīga nebija. 2016. gadā, kur mēs esam, secinājums ir viens - Eiropas Savienība nesasniedz un arī nesasniegs savus bioloģiskās daudzveidības mērķus. Vienkārši runāt par to un tikties un ņemties vairs neko nedos. Mēs nevaram pusmiljardam eiropiešu pievilt viņu celī, cerības un lūdzu dariet kaut ko bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Paldies, Rīdas kundze nākošā, viena minūte. Priekšsēdētāji, Mēs eh, UKIP partijā uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt dabas resursus un eh, dzīvotnes eh, un sugas. Uh, Es eh, pārstāvu arī trastu, eh, kas ir atbildīgs par skaistām teritorijām mūsu valstī. Mums ir nepieciešams uzlabot eh, tiesisko regulējumu šajā jomā. Tomēr mēs uzskatām, ka šis uzdevums ir jāveic dalībvalstu līmenī, un tāpēc esam pret jaunu Eiropas Savienības regulējumu šajā jomā. Uh, Cilvēki, kas vislabāk var lemt par dzīvotnēm, ir tieši paši Briti, un mēs neusticamies Eiropas komisijai lemt par eh, vīdes un eh, dzīvnieku labturības eh, aizsardzību. Par klimata izmaiņām es ierosinu, lai ka pa, es gribu teikt, ka gal, galvenais risks šobrīd apvienotajā karalistē ir mājokļu trūkums, kas izriet no bēgļu plūsmām, kas ieplūst uh, apvienotā karalistē un uh, neskartas skaistas uh, teritorijas, tāpēc tiek apbūvētas ar uh, mājām un betonu. Paldies, nākošais Gambušs kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribētu sveikt un pateikties Zemesmakar kungam par veikto darbu. Viņa ziņojums ir pozitīvs, daudzi kolēģi jau to ir atzinuši. Domāju, ka šī ziņojuma izstrāde ir konstatējums par eh, regulējošo situāciju, bet eh, vēl nav pienācis laiks veikt šo reformu pārskatīšanu. Mums nepieciešams īstenot to, kas jau ir, un tās atkal var radīt savukārt tikai juridisko neskaidrību, kas savukārt apdraudēs bioloģisko eh, daudzveidību Eiropas Savienībā. Ja mēs uh, pieļaujam uh, politisku svārstīšanos, tas viss uh, radīs negatīvus rezultātus. Un uh, gribu norādīt, ka komisijai ir jāsastāda invazīvo sugu saraksts Eiropas Savienība, lai aizstāvētu, aizsargātu mūsu bioloģisko daudzveidību. Un jārod stimuls, lai šīs invazīvās sugas tiktu izskaust pirms tās izplatās tālāk Eiropas Savienībā mm, Ir arī citi pasākumi, kas ir minēti ziņojumā. Uh, šīs invazīvās sugas rada arvien lielākas problēmas, un mums jābūt gataviem stāties pretī šai negatīvajai ietekmei, ko, tā, ko tie var nodarīt mūsu ekonomikai. Um, bioloģiskās daudzveidības apdraudējumi ir ļoti dažādi, cilvēki tos apzinās, un uh, pilsoņi vēlas, lai mēs kaut ko darītu. Paldies! Oitamā kungs, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji, cerīmie kolēģi. Pasaule saskarās ar milzīgu izaicinājumu, un tas ir saražot pietiekam daudz pārtiks, tāpat laikā mazinot spiedienu uz ekosistēmām. To mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs viedi sadarbosimies ar uh, dabu. Uh, uzlabotas tehnoloģijas varētu palīdzēt mums uh, labāk ražot pārtiku, tāpat laikā samazinot lauksaimniecības ietekmi uz eh, vidi uzlabojot ap laikā arī uh, dzīvnieku labturību. Es domāju, ka lauksaimniecība un uh, puļkopība nav lielākais apdraudējums bioloģiskai daudzveidībai. Ja mēs veiksim šo lauksaimniecisko darbību modernā veidā, tad mēs mazināsim spriedzi uz dabas uh, resursiem, tātad salīdzinot to apdraudējumu, ko mēs radam, saražojot vienu kilogramu pārtikas. Eiropas uh, Uh, likumdošana ir bijusi labi interpretēta, izveidot Natūra 2000 vietas Nīderlandē, un veselā saprāta izmantošana bieži vien ir labākais risinājums, lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību. Paldies! Um. Kastingers kundze, paldies priekšsarētāji. Bioloģiskās daudzveidības zudums nav tikai dabas zaudējums, bet arī ekoloģiskās bagātības zudums. Uh, Un to arī parlaments ir atzinis, e, sakot, ka ir vajadzīga lielāka ekoloģija un vairāk dabas aizsardzība. E, šī stratēģija rada pareizos impulsus, bet mēs esam viensprāts, es domāju, ka īstenošanas posmā vēl daudz kas ir uzlabojams lai arī galu galā sasniegtu nospraustos mērķus. Es tāpēc atzinīgi vērtēju esošo direktīvu labākus īstenošanas nepieciešamību un vairākums uzskata, nav apspriežama tiesību aktu pārskatīšana ilgtermiņā, tas nedos uzlabojumu. Pamatā mums e, problēma ir saistīta ar to, ka lauksaimnieki ir pārāk maz iesaistīti tad, kad runa ir par Natura 2000 teritoriju izmantošanu monokultūras nav tik daudz apdraudētas, tomēr katrs lauksaimnieks, kurš strādā ar atbildību un saimnieko ar atbildību, pēkšņi saņem ziņu, kas eh, viņu spiež principā eh, mainīt eh, savu saimniekošanas veidu un šie piespiest to darīt. Uh, Mums ir jāiesaist arī lauksaimnieki un jāatbalsta viņi. Tas palīdzēs arī bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā. Paldies! Monsieur Dorfman, une minute trente. Dortman kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsarētāji. Šajā ziņojumā mēs jautājam, vai mūsu Eiropas nostāja bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai ir pamatots un pietiekams, bet mums būtu arī jājautā par to, vai spēkā esošie noteikumi ir atbilstoši. Mēs esam noteikuši, ka daži dzīvnieku sugas nedrīkst medīt Eiropā un netiek tās arī kontrolēts. Runa ir par bebriem, vilkiem, uh, Mēs īsti pat nezinām, cik mūsu mežos un ūdeņos to ir. Un tad eh, ne, tādējādi netiek arī uzraudzīts, vai viņi tiešām nodrošina bioloģisko daudzveidību ir teritorijas, kur eh, lauksaniekiem dzīvi apgrūtina lielais vilku skaits, piemēram. Bet neko iesākt īsti nevar. Diemžēl mēs esam eh, arī uh, E, saskaršies ar šādām problēmu turistu teritorijās, kur ir bijuši arī kontakti ar cilvēkiem, šiem vilkiem, un tas noteikti nav nekas patīkams. Es domāju, ka mums ir nepieciešams politisks debats par šo tematu. Un e, bioloģiskā daudzveidība ir jānodrošina ļoti saprātīgā veidā, neapdraudot e, cilvēku iztikšanu, jo, jo cit, pienāks brīdis, kad atnāks vilks un lācis, bet lauksaimniekam būs jāiet prom, un tas nebūs iegums Eiropai. Pēterlis kungs, jūs pusotru minūti. Paldies. Bioloģiskās, biotiskās daudzveidības saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga. Ziņojumā ir ļoti skaidri norādīts, ja mēs uh, piekopsim iepriekšējo praksu un dinamiku, mēs nesasniegsim mērķus. Varam būt uh, uh, veiksmīgi tikai tad, ja mums būs strateģiska vienotība. Mums ir nepieciešams mainīt šo darbību, kāda bijusi līdz šim piemēram, bites iet bojā, un mēs zinām, ka trīs ceturdaļas pārtiks tepat laikā ir atkarīgs no bitēm. Bits nav vienīgās, kas iet bojā, iet bojā arī citas sugas. Ja mēs eh, kaitējam videi un piekopjam nepareizu praksi lauksaimniecībā un citos sektoros, tad mēs tikai nodarīsim lielāku kaitējumu turmākām paaudzēm. Mums ir jāmaina šī orientācija. Kopīgā lauksaimniecības eh, politika jāvērš, jābalsta uz eh, pastāvīgu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Uh, Eh, vidas politikai, lauksimniecības politikai jābūt ar eh, vidi dvēselē. Mums, paldies, saka priekšsēdētājiem. Tagad Petirs kundzei vārds brīvā mikrofona sadaļā. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, pēc komisijas ziņojuma tika panākts zināms progress attiecībā uz Natūra 2000 aizsardz aizsargātajām vietām, tāpat arī attiecībā uz sugu aizsargāšanu, un pateicoties investīcijām 4,5 miljonu darba vietu ir tikuši radīti Eiropas Savienībā. Eh, tie, kas uzskata, ka bioloģiskā daudzveidība nav apdraudēta, tiem vajadzētu zināt, ka pēc 2015. Mm, eh, gada septembra datiem vairāk kā 80% eiropiešu jūtas, ka viņus satrauc bioloģiskās daudzveidības zaudējums. 98% eh, dzīvo 20 Um, kilometru attālumā no Natūra 2000 aizsargātas vietnes, un tieši tāpēc nepieciešams aizsargāt dabu, kas atrodas mm, tuvu viņu mājai. Bet uh, nedrīkst radīt konfliktu dabas aizsardzībai ar uh, ekonomisko darbību. Vietējā līmenī ir jārod līdzsvars. Uh, Horvātija ir Eiropas Savienības valsts, kurai ir vislielākā, lielākais dabas resursu blīvums, un es ceru, ka tas tā arī saglabāsies. Paldies! Nākamam runātājam vārds. Sannīgungs. Paldies, priekšstādātāji. Nezinu, vai pareizi sapratu savu vārdu, vai man tieši ir ļauts izteikties. Šīs dienas debatas eh, tikai apstiprina, ka Mums ir likumi, ko uzskatām par labiem, eh, bet ir problēmas ar to īstenošanu. Un eh, šai sakarībā nepieciešams rādīt ar pirkstu dalību valstu valdībām, jo tās vienmēr ir valdības, kuras atrod kādus ekonomiskus iemeslus, kuri eh, vienā vai citā veidā, principā, nozīmē, ka tiek pagriezt muguru attiecībā uz vidas saglabāšanu. Un uh, darbojoties pretēji videi, mēs eh, principā neievērojam arī cilvēku tiesības. Paldies, Marijas eh, kungam vārds. Jā, jā paldies, priekšsēdētāji. Lauksaimniekiem ir ļoti liela loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā tas eh, ir jāņem vērā lauksaimniekiem visā Eiropā. Viņiem ir nepieciešams atbalsts bioloģiskai degvielai un citiem aspektiem. Bet tā kā Grieķijā trojka apturēja atbalstu uh, zemniekiem, tad uh, lauksanieki arī cīnījās pret šīm reformām, pret šo sistēmu kā tādu. Un tad, acīm redzot, Grieķijā ir atļauts jebkas nodokļu jomā. Un eh, tas eh, dzer mūs lielās grūtībās. Mums ir jācīnas pret šo memorānu. Madame Müller. Mullers kundze nākošā. Sehr geehrte Frau. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kungs, varatie kolēģi. Es domāju, ka tas ir neapstrīdam, ka bioloģiskā daudzveidība ir milzīga vērtība un ir nepieciešams pielikt pūles, lai mēs to saglabātu, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst arī to, uh, ka um, tas ir jāliek arī kopsakarībā ar citiem mērķiem. Šeit ir uh, jāpiemina lauksaimniecība, meža saimniecība, kam arī ir liela nozīme bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā. No zinātniskā viedokļa starposma pārskats īsti neļauj uh, iegūt precīzu priekšstatu par status quo tas, ka biotopija pār 80% ir neatbilstošo situācijā, ir vienkārši nenopietns apgalvojums. Tādējādi, eh, acīm redzot, eh, tiek eh, nepareizi izmantot dati, kas nāk no 28 dalību valstīm. Tas nozīmē, ka mums ir ievērojami jāuzlabo komunikācijas starp šo teritoriju apsaimniekotājiem un datu saņemšana ir ievērojami jāuzlabo. Breira. Ferēras kundze nākošā. Senhora Presidente, a fragmentação e a alteração dos hábitats, a exploração excessiva. Paldies, eh, saka Ferēras kungs. Biotopa aizsardzība, aizsardzība pret invazīvām sugām. Uh, Tie ir da, tikai daži no izteiktajiem faktoriem, kas eh, negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību. Eiropas stratēģija ir tālu no tā, lai spētu pretoties e, šiem procesiem. Ir nepieciešami līdzekļi, bet ne tikai ir jāmaina vesela virkne nozaru politika, kas e, ietekmē bioloģisko daudzveidību. Ir jārīkojas pret lauksaimniecības intensificēšanu, piemēram, Tāpat tās ir jāapkaro invazīvās sugas un ir nepieciešams labāks finansējums Natura 2000 tīklam. Ir jāstiprina LIFE programma un jāpapildina budžets attiecīgajās sadaļās. Tās ir dažas no lietām, kuras mēs ierosināsim grozījumos. Of course, Protams, es pilnībā atbalstu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu manā vēlēšanu apgabalā, gan šeit, gan uh, Eiropā. Uh, pie mums rati ūdens putni un uh, roņi. Uh, ir jāaizsargā mūsu visvienkāršākās putnu sugas, un lielā mērā piekrīt šim ziņojumam. Es gribu aizsargāt visas šīs sugas, tāpat kā ir kurš šeit klās, klātesošais, bet tad ziņojums uh, nosaka ka atkal ir nepieciešama jauna birokrātija, bet mums ir nepieciešams veselais saprāts. Tā vietā, lai atbalstītu zivju aizsardzību, tiek atbalstīta uh, izšķie, iz, izniekojoša zivsēmniecības politika. Tur, kur ir nepieciešama pārdomāt rīcība, tiek pierosināta centralizācija. Šeit tiek atzīta problēma, bet uh, visi risinājumi iet nepreizā virzienā. Paldies! Paldies, esam noslēguši brīvā mikrofonu sadaļu un eh, dodam vārdu atkal jums, Vēlas kungs. Thank you, Madam President. And... Paldies eh, priekšsēdātājiem komisijas vārdā. Es gribētu pateikties parlamentam par ļoti uh, atvērto sadarbību un atbalstu, lai nodrošinātu mūsu dabas kapitāla saglabāšanu. Uzskatu, ka tad, kad uh, šī rezolūcija tika pieņemta kopā ar padomu secinājumiem, kas uh, tika definēta pagājušā gada decembrī, ka tas viss palīdzēs Eiropas Savienībai nodrošināt uh, bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu. Komisijas vidustermiņa pārskats, padomas secinājumi un parlaments ziņojums, tas viss dod ļoti tādu konsekventu signālu par to, cik kritiski svarīga ir efektīva bioloģiskās daudzveidības mērķu iestrādāšana visu pārējo sektoru politikā. Eiropas eh, parlamentam ir ļoti svarīga un izšķiroša loma, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu, gan lai tiktu sniegt informāciju par bioloģiskās daudzveidības vērtību un arī lai iestrādātu bioloģiskās daudzveidības mērķus citās Eiropas Savienības politikās un lai arī uh, transformēt šīs eh, rezolūcijas aicinājumus reālā Eiropas Savienības politikām finansējumā. Es varu tikai piekrist komentāriem, ka mums ir nepieciešams uh, plašāks skatījums un pilnīgs atbalsts visām iesaistītajām pusēm. Tas ir ļoti būtiski jebkuram uh, tiesiskajam aktam, jo jebkurš tiesiskais akts bez uh, realizēšanas un atbalsta ir neīstenojams. Tāpat piekrītu arī vairākiem deputātiem, kuri pauda viedokli, ka dalību valstīm ir ļoti svarīga un visatbildīgākā loma īstenošanas ziņā. Uh, dalību valstīm, kā Katrīna Bērtskundze teica, ir jāintensificē īstenošana. Boils kundze uzdev man jautājumu, vai es varētu skaidri paust savu pozīciju, un jāsaka, ka mm, jebkura pozīcija, ko es varētu paust, mm, tā nepaudīs tikai manu personīgo viedokli, bet komisijas kolēģijas viedokli. Uh, un uh, to informāciju, kas ir iegūta veicot uh, sektorālo pārbaudi. Mans uzdevums ir nodrošināt, lai mums ir visi nepieciešami instrumenti, lai mēs varētu izpildīt 2020. gada mērķus. Esmu pierakstījis, piefiksējis uh, Aukenes kundzes teikto, mēs esam agrāk jau sadarbojušies, un es ļoti labi zinu, cik patiesi jūs esat savā nostājā. Uh, bet varu teikt, ka visi mūsu kolēģijā, tāpat arī Timerman kungs, visi esam par dabu un bioloģisko daudzveidību un, nu, visi tā esam noskaņoti. Vairāk deputāti izteica komentārus, ka mums ir jāiesaista lauksaimniekus, ja mēs gribam nodrošināt um, putnu um, aizsardzības mērķus. Jā, piekrītu, esmu runājis, domājis par īstenošanu, bet neaizmirsīsim, ka uh, Uh, šis uh, ziņojums un vidustermiņa pārskats pats kā tāds jau identificē un norāda uz vairākiem cēloņiem. Tātad ne tikai vienkārši un tikai īstenošana. Uh, Viens no cēloņiem, kas ir identificēts visos ziņojumos, nav lauksaimniecība, bet dažas no negatīvajām praksēm lauksaimniecībā un pašreizējā KLP īstenošanā turpmākajos gados um, uzsvars jāliek uz to, lai potenciāli tiktu uh, veikti dabas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumi un Arī lauku attīstībā jādod atbalsts, jātalgo tie lauksaimnieki, kas ilgspējīgā veidā to dara. Bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšana gal galā ir, tik svarī, ir svarīga sabiedrībai kopumā un tāpat arī lauksaimniecības sektoram. Es noteikti ir jābūt risinājuma sastāvdaļai, kā teica Kostingera kungs. Gribētu noslēgt uz pozitīvas nots. Um, bioloģiskās daudzveidības uh, stratēģijas starposmu pārskatīšana rāda gan bāžas, gan optimismu. Un kaut gan ir izšķiroši svarīgi domāt, kāpēc progress nav bijis pietiekams, tāpat laikā jāceras, uh, kas ir panākts. Mēs esam uh, izstrādājuši ļoti tādu visaptvarošu politisko strateģisko ietvaru, esam guvuši daudz pozitīvas pieredzes, no kā mācīties, un mums ir milzīgs informācijas un zināšana apjoms uh, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, un mums palielinās iesaistīto pušu un pilsoņu iesaistība, lai aizsargāt un stiprināt bioloģisko daudzveidību. Mums nepieciešams izmantot to visu, lai Eiropas Savienība būtu atkal atpakaļ uz sliedēm un mēs varētu sasniegt savus bioloģiskās daudzveidības mērķus. Domāju, ka direktīvas, ko jūs minējāt, nav pašmērķis kā tāds. Tās ir uh, līdzeklis mērķu sasniegšanai, un mērķis ir sasniegt 2020. gada mērķus, un vai nu mēs pārskatām direktīvas vai nē, es uzskatu, ka mums ir jāstrādā ciešāk un uh, intensīvāk, lai panāktu šo mērķi. Paldies! Merci, monsieur. Paldies!